Good evening, colleagues. Um, the... Labvakar, kolēģi! Nākamais darba kārtības punkts ir mutiski atbildamais jautājums komisijai cilvēktiesību jautājums Eiropas Savienības un Vietnamas tirzniecības sarunās starptautiskās tirzniecības komiteja. Un es uz piecām minūtēm dodu.